korekciju programmas pirmo pārskatīšanu. Pie mums ieradies arī komisijas pārstāvis, komisārs Moskavisī. Jums arī pirmajam vārds lūdzu. Lies paldies priekšsēdētā dāmas un kungi, godātie deputāti, ārkārtīgi priecājos, ka var būt šodien pie jums un runāt ar jums, apspriesties ar jums par tālākajiem notikumiem attiecībās korekcijas programmu, kas paredzēta Grieķijai, bija vakar. Uh, Eh, grupas sanāksmēm, ir ļoti labas sanāksmes, jāsaka, ļoti labas diskusijas risinājās. Un, protams, ka šis noteikumi, notik, eh, šie notikumi ir ārkārtīgi svarīgi Eirozonai. Runāšu tālāk, protams, par Grieķiju. Un gribu pirmām kārtām teikt, ka, lūk, pirmām kārtām jau ir notikusi četru Grieķijas banku rekapitalizācija, kas bija sistēmiski svarīgas bankas. Tāpat ir bijusi PVN reforma. Uh, ir izveidota stratēģija, kas um, paredzēta um, neatmaksājumu parādu jautājumu noregulēšanai. No nu, tad lūk ir gūts krietnes progress pareizajā virzienā, tāpat laikā ir virkne problēma vēl, kas jārisina. Tostarp struktūra reformas, kas jāīsteno pirms var noslēgties pirmā mm, korekcija programmas pārskatīšana. Pirmais posms tika noslēgts svētdien, kad tika pieņemta tiesību akti, svarīgi tiesību akti, ar kuriem tiek reformēta pensiju sistēma, lai vienlaicīgi kopumā nu, reformētu šo ieņēmumu jomu valsts budžetā. Visa šīs reformas kopīgi ietekmēs budžetu pastāvīgā kārtā, turklāt ļoti būtiski to ietekmēs eh, um, līdz pat 2% apmēram no Grieķijas IKP. Tas padarīs valsts budžetu ilgtspējīgāku, eh, dzīvotspējīgāku un šo reformu rezultātā visa veida pensiju fondi un eh, um, pensionāri līdz ar to varēs piekļūt pie vienlīdzīgiem ienākumiem. Un tas būs arī daudz taisnīgāk, pareizāk, nebūs vairs tā, ka priekšrocības tik dots vienai vai otrai iedzīvotāju daļai. Un, attiecīgi, visi uz nu, kopīgiem spēkiem risina šo valsts parādu jautājumu. Protams, ka diskusijas par šo jautājumu bija ārkārtīgi intensīvas, kaismīgas. Grieķijas varas iestādes nāca klajā ar zināmiem risinājumu priekšlikumiem sadarbībā ar komisiju. Un šeit ir ieradušies dažādi veidi iestādu pārstāvi, Eiropas centrālās bankas pārstāvi to starp, dažādu starptautisku organizāciju pārstāvi. Uh, kas, nu, tiešām sviedriem vaigā um, sēd faktiski ilgu laiku, mm, lika galvas kopā, sprieda, domāja par to, kā palīdzēt Grieķijai. Visas iestādes tiešām šajā procesā ir ļoti labi sadarbojušās. Šo reformu, šīs reformas būs daļa no, daļa no kopējās pakotnes, kas eh, turklāt tiek eh, ietver arī jaunas aģentūras, jaunu mehānismu izveidi, tāda mehānisma izveida, kas ļaus, piemēram, šos ne, neatmaksājumos aizdevumus pārvaldīt, tiks izveidota kritērija jauniem privatizācijas e, gadījumiem. Un tās būs tādas prioritatīvas darbības, e, pirms vēl tiek pieņemta attiecīgie tiesība akti. Ko tad mēs pašos, pašos pamatos prasām? Mēs Vēlamies, lai visi šie mēri un pasākumi dotu tālāk ieguldījumu Grieķijas ekonomikas sakārtošanā. Un beigu beigās mūsu vēlme, un nu jau lūk sešus gadus pie tā strādājam, ir tas, ka beigu beigās vēlamies, lai Grieķijas ekonomika būtu daudz tad veselīgāka, dzīvotspējīgāka, pamatīgāka, lai Grieķijā būtu atgriezusies konkurētspēja, atsākas izaugsme un investori savukārt atkal izjūt uzticēšanos Grieķijai un ierodas tajā ar lūk savām ārvalstu investīcijām. Saskaņā ar pēdējām projekcijām un prognozēm, ko likām priekšā attiecībā uz Grieķiju, un tas bija pavisam nesen, parādās tādas zināmas pozitīvas iezīmes, piemēram, valsts parāds um, būs mazāks par 3%. Eh, punkt, 3% eh, eh, un kopumā šis samazinājums būs ārkārtīgi svarīgs. Nu, un tieši šī iemesla dēļ arī reformas ir jāpieņem, jāīsteno, un eh, tikai visas kopā tās var nest tālāku uzlabojumu. Vakardien, kad tikāmies Eirogrupas eh, sanāksmē, tāpat lūk, eh, konstatējam, ka lūk, vienošanās ir panākta. Detaļas varbūt vēl ir jānoskaidro, jāpieslīpē, Bet tieši šādā veidā Grieķijas ekonomika varēs atkal nostāties uz pareizā ceļa, uz, kas ved uz izaugsmi. Nu, un tad ir otrs tāds diskusija bloks, par ko runājām vakar un tāpat arī iepriekšējā uh, nedēļā, respektīvi nepieciešamība nonākt pie vienošanās par. Uh, par papildus palīdzības mehānismu. Šis mehānisms tika izve, izveidots ar kritērijiem, kas tika pieņemta Amsterdamā pirms pāris nedēļām. Tiem ir jābūt automātiski piemērojumiem, tad par ko mēs šeit runājam? Pirmām kārtām nepieciešams vē, domāt par to, kā panākt tos mērķis, kas ir, eh, tika noteikti jau pagājušajā nedēļā. 3,5% 2018. gadā šis parāds. Komisija uzskata, ka pašreiz apstiprinātie mēri ir pietiekami, lai šo mērķi sasniegtu, kas ir primārs pēc savu raksturu. Bet, nu, jāsaka, ne visi sarunu partneri tā uzskata. Komisija tikās ar visiem Eiro grupas, eh, Eirozonas pārstāvjiem, un, eh, nu, šī eh, mehānisma, mehānisma izveida līdz ar to ļaus pārliecināties, ka visi partneri jūtas droši šai kontekstā nu, piemēram, ja šis primārais mērķis attiecīgajā laikposmā panākts netiek, tad ar šī mehānisma palīdzību savukārt var garantēt tālākas, eh, tālāku saistību izpildi. Turklāt arī šai sarunu blokā mēs guvām vienošanos vakar, tātad pirmām kārtām par nepieciešamajām reformēm. Un turklāt arī vienojamies arī par šo jauno mehānismu Nu, līdz ar to mana vēstījums šodien ir visai skaidra. Jūs redzat, ka Grieķija jau ir uh, ar partneriem, uh, jāsaka, veikusi ļoti būtisku darbu, veikusi ļoti būtisku, nogājis būtisku ceļu, bet, nu jā, protams, uh, finiša taisna vēl nav iestājusies mēri, ko jums liku priekšā. Pagājušajā nedēļā par tiem jūs balsosiet. Tas ir priekšnosacījums tālākas programmu korekcijas veikšanai. Tiek paredzēts, ka Eiropas stabilitātes mehānisms um, arī spēlē šeit būtisku um, jo, lomu, lai tiktu izpildīts valsts saistības pret uh, kreditoriem. Un līdz ar to attiecīgie fiskālie mēri ļaus tālāk uh, Eh, nu, daļai nodrošināt vajadzīgo ieņēmumu apmēru. Startautiskā valūtas fonda direktors eh, arī ir eh, izteicies par to, ka ir vajadzīgs tieši šāds risinājums. Nu, un tad vēl ir Trešā joma, respektīvi parādi, tas ir jautājums, kas um, dalību valstīm un Eiropas stabilitātes mehānismam jārisina kopīgiem spēkiem. Bet uh, šeit gribu teikt, ka komisija ir visai apmierināta ar paziņojumu, kas tika apstiprināts vakar. Eirozonas grupas priekšsēdētājs um, apstiprināja to, ka īstermiņa problēmas tiks attiecīgi pakāpeniski risināts līdz 2018. gadam, nemainot kopumā programmu. Uh, Bet tāpat laikā, protams, ir zināmas sarkanās līnijas, ja robežlīnijas, kurām pāriet nevar. Tad pēc 2018. gada iestājas vidustermiņa plāns, un tad tiks īstenot un būs vajadzīgi papildus mēru, un tad ilgtermiņā savukārt turpmākajos gadu desmitos ir vairākas tehniskas e, pielāgošanas iespējas, lai kopumā šis valstu parāda jautājums tiktu risināts. Gribu vienkārši teikt, ka Grieķijas parāda ilgtspējība ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir tā noteikts jau pagājušajā gadā noslēgtās vienošanās tekstā. Un arī Eirozonas grupas sanāksmē debatas bija visai konstruktīvas, atvērtas, atklātas. Komisija ir gatava dot savu ieguldījumu tīri tehniskā plānā, lai diskusijas padarītu iespējas, iespējams arī turpmāk. Kā tika lemts vakar, Nu, tad tālāk, eh, un saskaņā ar vakarienes lēmumiem, Grieķijas varas iestādes turpina strādāt, un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim pieņemt lēmumus, kas nākamajā Eiropas grupā tad varētu būt pavisam konkrēti. Nu, kā jau teicu, pirmām kārtām šie divi pirmie bloki, par ko būs jāpieņem lēmumi šīs programmas ietvaros, un tad tālāk lūk pieeja attiecībā uz šo parādu. Visi šie trīs jautājumi, protams, ir jāskata kopā, tie jāskata tā globāli, nevis izolēti. Bet sanāksmes laikā vakar, protams, eh, nu, tika teikts, ka pastāv iestāja dažādi, dažādi scenāriji, dažādi ceļi, kas viens otrs ir paralēli un nebūtu netika eh, savstarpēji saskaņoti katrā ziņā vēlamies šo procesu noslēgt, lai Grieķija varētu gūt labumu no pirmajiem mobilizētajiem līdzekļiem. Tā, un tālāk varētu konkretizēt šo reformu ceļu, kas ļautu Grieķijai nonākt pie izaugsmas, kas ļautu savukārt, kā jau teicu, investoriem atgūt uzticēšanos Grieķijai. Nu, lūk, priekšēdātājiem. Dāmas un kungi, tik daudz tā īsos vārdos par eh, man šo pirmo ieguldījumu debatēs. Protams, priecājos, ka varam tālāk apspriest šos iespējamos tālākos scenārijus, ko izvēlēsimies nākamajos mēnešos. Vēlos vienkārši no sirds teikt, jums pavisam godīgi, ka esmu pārliecināts, ka ļoti daudz vēl darba darāms, bet tas jādara mums visiem kopā. Un daudz, kas patiešām ir jau izdarīts, un faktiski ceļš uz panākumiem jau ir, nu, tā teikt, nobruģēts. Nu, lūk, un šī 9. māja Eirozonas sanāksme, pil, valstu vadītāju sanāksme noteikti ir ielikusi šos tālākos uh, stūrakmeņus, tālākam progresam, un, protams, ka uh, līdz ar to šķiet esam devuši ieguldījumu Eiropas spēcināšanai turpmāk. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Paldies, komisār kungs! Tagad, dāmas un kungi, sākam debats ar politiskajām grupām. Vispirms EPP priekšsarētājs Manfreds Vēbers. Lūdzu. Paldies, priekšsarētājs kundze, godātais komisāra kungs, godātie kolēģi. Šodien mēs diskutējam par Grieķiju, par situāciju Grieķijā un atskatāmies uz šo programmu. Centrā ir cilvēki. Cilvēki, kuri cieš, kuri jau ir cietuši ilgi un ko viņi sagaida gan Grieķijā, gan arī citās eh, dalību valstīs, runājot tieši par reformu programmu. Es domāju, ka cilvēki vēlas dzīvot valstī, kas ir eh, funkcionēt spējīga, kas ar saņemtiem līdzekļiem arī efektīvi rīkojas, lai valsts labi darbotos. Nepieciešamība reformēt valsts aparātu ir ne tikai Grieķija aktuāls temats, bet visā Eiropā. Tieslietu sistēmai arī ir jādarbojas labāk visā Eiropā pilsoņu vēlme ir eh, panākt sociālu nodrošinājumu, Uzsver šeit ir uz pensijām, lai tas būtu ilgspējīgi un ilgstoši īstenojams. Premjerministrs Cipars Viņš var skaidri pateikt eh, Grieķijā, ka mums nav alternatīvas, pensijas ir jāreformē, lai eh, pašreizējās demografiskās situācijas laikā pensijas sistēmu paliktu ilgspējīga. Dāmas un kungi, visā Eiropā ir viedoklis, ka mēs nedrīkstam turpināt uzkrāt parādus. Diemžēl eh, valstīm ar lieliem parādiem ir arī slikts nākotnes perspektīvas, ir jābūt stabiliem budžetiem. Valstis nedrīkst dzīvot eh, pār saviem līdzekļiem. Un ir arī vēlme rast izaugsmi, un komisārs Moskavisī to arī skaidri eh, pateica. Eiropā gaida izaugsmi. Mēs palaidām Junkera plānu, ar 18 miljārdiem eiro, kas ir izmaksāti, un esam finansējuši arī pirmos Grieķijas projekts, arī uz turieni nonākšu investīciju līdzekļi. Tie ir tie eh, mērķi, tās lietas, ko cilvēks sagaida, un tas saistīts ar izmaiņām. Un es atzīstu, ka Grieķijas valdība tagad ir arī apņēmusies tās īstenot. Un tas ir eh, lielā mērā arī sakrīt ar eh, to, ko vēlas Eiropas Tautas partija. Tie, kas ir saņēmuši palīdzību no ESM, tas bija valstis, kurās eh, valdībā bija EPP eh, e partijas. Īrija, piemēram, 2015. gadā uzrādīja lielāku izaugsmas rādītāju nekā Ķīna. Tas ir jāpadomā tomēr vēlreiz, eh, jāieklausās šais vārdos. Un Jautājums ir, kāpēc no tām piecām valstīm, kas ir saņēmuši palīdzību, četras ir jau pabeigušas programmu, bet Grieķija joprojām e, tajā ir. Un šeit jārunā jau politiski. 2014. gadā bija 0,7% izaugsme plusos Grieķijā. 2014. gadā. Pagājušā gadā, 2015. gadā, kad e, pie valdīšanas bija Cipra, e, valdība, tad bija mīnus 0,2. Tātad pirms tam izaugsme, pēc tam mīnusi. Dāmas un kungi, Cipra politika ir nākus par ļaunu uh, Grieķijai. Iepriekšējā programma jau īsi pirms noslēguma būtu nozīmējis to, ka Grieķijai ir jāietaupa vēl miljārds eiro. Tas bija pirms gada. Un tas ļautu izstāties no programmas. Šobrīd mēs runājam par 5,4 miljārdi ietaupījums. Tā ir pašreizējā programma. Tāpēc mums skaidri jāpasaka, ka iepriekšējais gads Grieķijai ir zudis gads. Un Cipra valdība ir eh, nesus ļaunumu valstī. Dāmas un kungi, arī pats eh, Cipras nesen eh, norādīja, ka viņš vēl zināmā mērā naivi um, juties um, stājoties amatā. Nu, tā Jāsaka, ka arī daudzas no, daudz no solījumiem e, Cipram bija jāatmet, viņš tos nevarēja izpildīt. E, un tagad ir jārunā par to, ka vēlētāji nedrīkst ticēt uh, populistiem, kas eh, stāsta, ka var nepildīt programmas nosacījumus, jo gal galā būs dārgi par to jāmaksā. Un tagad, dāmas un kungi, ko mums darīt? Kompromiss ir mūsu priekšā, ja mēs paspērsim soli pretī no abām pusēm, mēs daudz ko varam sasniegt. Un opozīcijas vadītājs Grieķijā arī sacījis, ka um, viņš aprakstījis ir tātad skaidru kursu virzībā uz reformām, virzībā uz uh, mūsdienīgu Grieķiju, un es domāju, ka Grieķijas iedzīvotāji var paļauties arī turpmāk, ka Eiropa kopumā un arī Eiropas tautas partija būs solidāra arī turpmāk. Paldies! Paldies! Kolēģi, zilās kartītes sākšu uh, pieņemt uh, pēc pirmās kārtas. Nākamais ir sociāldemokrāta priekšsēdētājs Džanī Pitēlā. Paldies priekšsēdētājiem! pēc pirmās Grieķijas krīzes. Mēs atkal esam šeit un atkal runājam par Grieķiju. Jā, pasaule ir mainījusies kopš iepriekšējās reizes. 23. jūnijā būs svarīgs referendums apvienotajā karalistē. Eiropa ir saskārusies ar smagāko krīzi kopš otrā pasaules kara, bet tāpat laikā mēs it kā atkal un atkal skatāmies filmu, kuru jau sen esam redzējuši. Par ko tad īsti ir runa, dāmas un kungi? Ir tikai viena lieta, ko mēs varam šobrīd sacīt. Ir pārmērīgi centieni piespiest Grieķijai taupīt vēl vairāk. Mēs tikko dzirdējām no Eiropas komisijas, no Moskovisī kunga, ka pirms pāris nedēļām Grieķijas publisko kontu rādītāji bija labāk nekā gaidāms. Protams, ka mums ir rūpīgi jāsako attīstībai, jāpārliecinās, ka viss, kas ir apsolīts, ir izdarīts, it īpaši attiecībā uz reformām valsts pārvaldē un tieslietu sistēmā, bet es nepiekrītu Vēberkungu sacītēm vismaz vienā lietā. Man šodien problēmas nav Atēnās, bet gan starptautiskais valūtas fonds vai eh, starptautiskās valodas fonds. Īstā problēma ir ekstrēmisti, kas eh, vēlas sodīt Grieķiju. Viņi tic taupības idejai un uzskata, ka Grieķijai ir jāizpilda pasākumi, kur pat starptautiskās valodas fonds ir atzinis, ka tie nogalinātu jebkuru ekonomiku. Uh, Jebkurš, kurš riskēja izraisīt eiro krīzi, rīkojas bezatbildīgi. Komisija Moskovisī kungs teica, ka daudzi priekšnosacījumi ir izpildīti, lai šo procesu noslēgtu, lai mēs varētu virzīties tālāk uz atvieglojumu piešķiršanu parādam. Es nerunāju par parādu samazināšanu, bet par atvieglojumiem. Es domāju, ka Grieķija var lepoties. Mēs sociāldemokrāti uzskatījām, ka spēsim atrast vienošanos starp eh, dažādām iesaistītajām pusēm, nonākot pie kompromisa, kas Grieķi, ļautu Grieķijai īstenot reformas un nonākt pie zināmiem atvieglojumiem attiecībā uz atmaksājumu parādu. Tagad ir pienācis laiks, lai visi uzņemtos savus pienākumus. Noslēgumā vēlos skaidri pateikt ka ja Startautiskais valūtas fonds atkal vēlas sabotēt šo vienošanos, tad mēs Eiropas Savienībā būsim stipri Un jāsaka, ka viņi tad paliks vieni, ja viņi to vēlas darīt. Paldies, Mārijas kungs, tālāk divas minūtes. Paldies, Moskavisī kungs, Vēber kungs, nu jau seši gadi pagājuši kopš saprašanās memoranda parakstīšanas. Uh, 25% samazinājums IKP, 40% no iedzīvotājiem dzīvo, dzīvo zem nabadzības līmeņa, samazināts ir algas un pensijas, vairāk kā pusotras miljonas cilvēku ir bez darba, tūkstošiem uzņēmumu ir aizvērti, aizvērušies. Nodokļi ir palielināti, bet parāds pret IKP šī attiecība ir gandrīz 200% apmērā bet mēs joprojām turpinam izlikties, ka mēs eh, strādājam no perspektīvas, ka nekas nav mainījies un prasam tālākus pasākumus 5,6 miljārdu eiro apmērā, par kuru balsoja koalīcijas valdība. 3,6 miljārdi papildus līdzekļi vēl tiek eh, pieminēti un automātiski Eh, mehānisms vēl, kas eh, ierobežotu izdevumus. Mēs turpinām īstenot eh, šos, šo vēršanos, kas balstītu uz taupību, kā Samaras valdība to savulaik darīja Vēberkungs. Un mums atkal ir būs sociālais ar, armagedons, kur uzspieda sociālis, kur uzspieda mm, starptautiskais valūtas fonds un e, tā sabiedrotie Grieķijai. Jā, kā pareizi Pitēls kungs norādīja, tā ir kā filma, kuru sen jau esam redzējuši, pēc tam vairāk kārt. Peļņa no uh, Grieķijas SVM programmas bija jāizmanto uh, attīstībai, bet mēs dzirdam tikai tukšus solījumus par parāda atvieglojumiem. Kaut arī mēs zinām, ka liela daļa no šī parāda ir uzpūsta. Tikai 9 miljārdi no 200 miljārdiem, kas tika piešķirta Grieķijai, ir nonākuši reālajā ekonomikā. Pārējais ir nonācis Vācijas un citu Eiropas valstu bankās pietiek vienreiz, Grieķijas iedzīvotāji nevar vairs ar to samierināties, un mēs drīz atbildēsim trojkai un viņu politikai. Tālāk Gulāra kundze. Paldies priekšādātā, paldies komisāra kungs, ka ieradāties. Ar prieku klausos tajos, tajā, ko jūs mums sakāt par diskusijām, kas esot vakar Eirogrupā bijuši daudz progresīvākas, ka ir virzamies uz priekšu uz vienošanos, bet tāpat laikā esmu joprojām nedaudz samulsos par to, ko, ja tā vien šķiet, ka diskusijas, eh, kas norisinās šeit, ir tā kā tāda, nu, eh, iekšējā kluba diskusijas, visādas tehniski jautājumi, bet ir taču pagājuši jau seši gadi, un to iepriekšējā runātāja teica, kopš mēs aizsākām šo programmu, palīdzības programmu Grieķijai Un 2010. gada maijā tas viss sākās. Monti ziņojums par vienoto tirgu, jā, jāatcerēt, un galu galā trūkst izaugsmes, trūkst investīciju, ar Junker plānu to taču centāties kompensēt, bet nu redzam, ka visā 28 dalību valstu Eiropā eh, izaugsme būt nav tik plaša. Un visā šais diskusijās par investīciju fondu, man rodas tāda sajūta, ka notiek tāda vilcināšanās, nekas nevirzās uz priekšu, nav arī īpaši liela pro progresa, piemēram, attiecībā uz šo institūciju leģitimitāti, kas pieņem visus šos lēmumus. Nu, protams, ka visi dara, ko vien var un tā tālāk un tā joprojām, bet steidzamības situācijās taču ir tā, ka ir jāvirzās priekš daudz apņē, apņēmīgāk. Kas notika ar šo piecu priekšēdētāju ziņojumu, ar komisijas sagatavoto ziņojumu eh, un dokumentiem? Man šķiet, ka Grieķijas gadījumā visas šīs iespējas ir palaistas garām. Eirozonai jau sen bija iespēja nonākt pie vienošanās. Un man īpaši lielas bažas tajā, ko jūs teicāt, eh, rada tas, ka lūk, 2018. gadā būs atkal kaut kas jauns, jūs teicāt. Nu tad, e, kas, nu, kāpēc tieši 2018. gads? Tāpēc, ka tad būs vēlēšanas Francijai, ja tam tomēr kāds sakars ar Grieķiju. Paldies tālāk, papadīmuls kungs. Paldies. Weber kungs. Jūsu runa ilga piecas minūtes, un jūs e, šo laiku izmantojāt, lai piecas reizes uzbruktu Grieķijas premjeram Cipra kungam. Uh, lai tādā jēda, veidā palīdzētu opozīcijas līderam Mitsutakis kungam, jūsu draugam, taču jūs runa neatspoguļo visu patiesību. 2009. gadā jaunās demokrātijas partijas locekļi radīja uh, deficītu vairāk nekā 500% uh, apmērā. Uh, Un 2012. Uh, gadā šis skaitlis bija vairāk nekā 180%. Vēberkungs uh, apliecina, ka jums neizdevās palīdzēt uh, Samaras kungam un tāpat jums neizdosies palīdzēt Mitsutaka kungam. Grieķijas iedzīvotāji ir balsojuši par Cipra kungu un vēlas, lai viņš arī paliek savā amatā. Vakar bija pozitīvi vērtējama diena Grieķijai Eh, Eirogrupā pēc daudziem nabadzības, eh, bezdarba, budžeta samazinājumu gadiem beidzot ir kādas labas ziņas grieķu tautai, un šīs labās ziņas uh, nozīmē lielāku stabilitāti. Šīs labās ziņas nes sevī stabilitāti arī politikas veidošanā. Mēs varam prognozēt izaugsmi, pamatojoties uz to, ko saka Eiropas komisija un Moskavisī kungs. Uh, Tas palīdzēs arī Eiropas Savienībai izvairīties no nevajadzīgas krīzes vai tās atkārtošanās un no Eiropas dienvidu destabilizācijas. Mēs esam reaģējuši uz MF um, uh, ekstravagantajām uh, prasībām uz viņu starptautiskā valūtas fonda prasībām pēc lielākas taupības e, ir izveidota ceļu kārta Grieķijas parādu mazināšanai. Tāpat atbildot tiem, kuri mēģināja nepildīt solījumus, kas doti, lai samazinātu parādus. Grieķija izdarīs savu darbu, tā īstenos reformas, kuras ir sāktas. Uh, Bet vienlaikus Eiropas Savienībai arī jābūt aktīvai savā lomā, tai ir jāīsteno sava vienošanās daļa, proti tā, kas ir saistīta ar pārādu mazināšanu. Lambert kungs. Paldies priekšādātāji. Junkera kungs savu mandātu sākumā, nu, pašos pamatos teica, ka, lūk, sociālais taisnīgums ir tikpat svarīgs, cik mm, valsts finansējuma pamatīgums. Nu, un kopš krīzes sākuma, jāsaka, nu, visu, kad aizsākās visu šī palīdzības programma, nu, nekas par to neliecina. Grieķijas bija pakļauta nabadzībai, visu veidu sociālam netaisnīgumam, līdz, līdzīgi ar citām valstīm. Bet nu, ir tādi, kas saka, ka Grieķija, protams, maksā šādu lūk par savam pagātnes kļūdām. Tā saka viens otrs. Bet es tāpat laikā domāju, ka šeit ir jādomā par finanšu sektoru kopumā, par uh, Un tā vien šķiet, ka ne jau finanšu sektors, ne jau visi šie karteļi un, un tie, kas noziedzās, tagad maksā par šiem kļūdām, bet gan vienkāršie iedzīvotāji. Tika jau teikts, ka lūk, mums piedāvāta iespēja diskutēt par to, kā tad šis parāds turpmāk tiks pārvaldīts. Bet tāpat laikā šis parāds ir tik ārprātīgs, milzīgs, ka reāli šī atmaksa vispār liekas vienkārši smieklīga. Šī centieni pie to pārstruktūro 2010. gadā daļai to padarot par, nu, arī privātu personu kredītu. Jāsaka, tas neizdevās. Nu, nu, tagad tikai hipotētiski tiek spriest par parādu atvieglošanu. Nu, jo tad iznāk, ka taupības pasākumi nekad vairs nedrīkstēs beigties. Tieši šīs taupības rezultātā ir radušās arī ļoti daudz problēmas. Tā ne, ne, daudz, kas ir bijis ekonomiski pretproduktīvs. Un tie, kas saka, ka, lūk, ir vajadzīgs šis starptautiskā valūtas fonda ieguldījums tā tālāk, tāpat laikā neklausās tajā, ko SVF pats saka, kad runā par taupības parādiem un parādu restruktūrēšanu un to ietekmi uz ekonomiku. Tāpēc tie, kas uzstāja uz taupības pasākumiem, tiem būtu jāsaprot, ka tas ir nepareizais ceļš Man ir trīs minūtes, ļaujiet man izteikties līdz galam. Šajā gadījumā pat valdība nevar ievērot savas, nu, politiski partijiskās nostājas. Vakardienas Eiro grupa ar to runājas par investīcijām. Nu, samazināšies par vairāk kā 60% investīcijas kopš krīzes sākumiem. Un viss, ko mēs sakām, un viss, ko mēs sakām, lūk, nē, nu kaut kāds Junker plāna detaļas noteikti ļaus to visu risināt, bet tā nav. Ir jā, ir jāizveido tāda finanšu sistēma, kas spēj sevi uzturēt. Ir, protams, ka jācīnās pret visu veidu izvairīšanos nodokļiem un tā tālāk un tā, prā, un tā tālāk. Bet dalībvalstīm, kas līdzdarbojas Eirogrupā, arī tām vajadzētu piedāvāt savu pieredzu. Un tam arī vajadzētu domāt, kā tad tas var būt, ka šlūk šai Grieķijas valsts sektorā ir atlaist tik ārkārtīgi daudz ierēģi, kā tas var pēc tam palīdzēt valsts izaugsmai tik lielā mērā. Ir jāceras, ka Grieķijas iedzīvotāji ciešanas ir pieaugušas, viņi ir atstāti faktiski novārtā, neviens nedomā par tiem, viņiem turklāt vēl ir jāskatās, ir uz visu šo bēgļu krīģi, un bēgļu krīze ne iedzīvotāji, ne ekonomika, ne valsts nevar pārstruktūrēties šādu problēmu priekšā. Un komisija jāsaka nedara pietiekami, lai Grieķijai palīdzētu. Paldies, nākamais runātājs Volfkungs uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs Konze. 2001. gadā pirms pievienošanās Eirozonai. Grieķijas premjeras sacīja, paldies Dievam, Grieķija beidzot būs pašā Eiropas sirdī, beidzot eh, arī mūs piemeklēs lielāka labklājība, lielāka stabilitāte un beidzot mēs varēsim brīvāk dzīvot savu dzīvi labklājībā. Ja mēs salīdzinām šos vārdus ar to, ko Grieķija pieredz tagad, uh, Bezdarbs um, gandrīz 25%, jauniešu bezdarbs 50%, uh, bezgalīgi daudz cilvēku, kas ir pametuši savu valsti, pašnāvību rādītāji, kas ir uh, ievērojami pieauguši, līdzekļi, kas ir izlietoti taupības pasākumiem vairāk nekā 40 miljārdi eiro Un Grieķiem vēl būs jāatrod 55 miljārdi eiro, lai samaksātu tām pusēm, kas kontrolē viņu valsti, proti Eiropas centrālajai bankai un trojkai. Vai tiešām tā ir tā labklājība, izaugsme un e, perfektā nākotne, kas tika pasludināta Grieķijai 2001. gadā? Nē, taču krīzes laikā viņi pieredzēja to, ka uh, kāds šeit šajā parlamentā bija apkampis Grieķijas premjerministru laikā, kad tauta sauca, uh, ka nē, viņiem nevajag taupības pasākums, un tas atgādina situāciju ar Cēzaru un Brutu. Un šobrīd arī, kad bija jaunā valdība, Grieķijas premjērs tika apkampts un uh, Bet vienlaikus uh, Eiropas Savienības uh, taupības uh, programma uh, Vienlaikus uh, tika radīts arī tāds nāzis, kas tika iedurts pašā Grieķijas iedzīvotāja sirdī. Un, uh, Šobrīd mēs parādām, ka mums nerūp Grieķijas iedzīvotāji. Jā, mēs dzeram šampanieti un uh, piekopjam savu dzīvesveidu, taču Grieķijas iedzīvotāju vidū ir 6000 uh, uh, cilvēku, kas ir izdarījuši pašnāvību. Uh, šajā periodā, un mēs pieredzēsim, ka pie, tuvāko piecu gadu laikā ekonomika samazināsies par uh, 27%. Tomēr Grieķijai ir cerība, kā Pitelī kungs sacīja, jā, apvienotajā karalistē ir referendums par izstāšanās no Eiropas Savienību, mūsu izaugsme ir bijusi labāka, jo mēs neesam piesaistīti Eiropai. ECB mums nestāsta, ko mums vajadzētu darīt, mūs nekontrolē starptautiskais valūtas fonds. Uh, Taču, ja sociālisti izvēlēsies palikšanu Eiropas Savienībā, tas notiks arī ar mums. Bankas mūs pametīs, uzņēmumi mūs pametīs, nauda mūs pametīs. Un es saku, arī pie Grieķijas atgriezīsies labklājība, ka tā izlems pamest Eiropas Savienību, kā Lielbritānija to darīs 23. jūnijā. Paldies! Thank you. Next speaker is Mr. De Graaf, one minute and a half. Paldies, un tagad vārds Degrāfa kungam uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs, Grieķija ir bankrotējusi. Grieķija ir pacients, kuram katrs sešas uh, mēnešus ir vajadzīga uh, finanšu injekcija. Pagaidām ir uh, ieguldīti vairāk nekā 200 miljardi eiro, un kas ir noticis ar šo naudu? Tikai 10 miljardi ir nonākuši Grieķijas budžetā, bet lielākā daļa šīs naudas aizgāja, lai atmaksātu aizdevumus uh, Vācijas un citu valstu bankām, respektīvi, lai izglābtu šīs bankas. Un jāteic, ka Grieķijas iedzīvotāji maksā milzīgu maksu par pieļautajām kļūdām. Uh, Un Nīderlandes gadījumā arī runa par miljardiem eiro, ko tā nekad neatgūs. Tā ir nauda, kas ir burtiski izspiesta no smagi strādājošajiem uh, Nīderlandes iedzīvotājiem. Iedomājieties, ko mēs varētu darīt ar šiem 25 miljardiem eiro pensijas, uh, mūsu robežu nostiprināšanu, citi uzlabojumi. Ministru padoms priekšsēdētājs nesenajās vēlēšanās apsolīja, ka vairs neviena centa netiks dots Grieķijai. Uh, cik gan nepaties ir šie solījumi. Kā citas Eiropas Savienības valstis, arī Nīderlanda šobrīd cieš no taupības politikas sekām, un tas viss tiek mākslīgi uzturēts uh, no mākslīgi uh, pastāvošas Eiropas Savienības puses. Priekšsēdētāji mēs nevaram turpināt sūtīt miljārdus eiro, mēs nevaram turpināt samazināt Eiropas iedzīvotāju pensijas. No eiro ir jāatsakās, eh, proti Grieķijai ir jāatgriežas pie drahmas. Paldies, tālāk vārds Papadakis kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze. Pie mums ir pieņemts jauns uh, likums, kas apdraud uh, cilvēku sociālo um, nodrošinājumu. Par šo ir balsojis valdība. Un uh, pat tad, ja par to ir balsojis parlaments, tas nav demokrātiski leģitīms. Un mēs visi esam vienisprātis, proti Eiropas Savienības starptautiskais valūtas fonds piekrīt, ka mēs gribam panākt uh, lētu darba spēku un vairāk privilēģiju lielajiem uzņēmumiem, un rēķins par šo procesu tiek piestādīts parastajiem iedzīvotājiem. Šī kārtība turpināsies, kamēr vien spēkā būs taupības politika. Automātiski eh, tēriņu samazinājumi un eh, šie pasākumi skārs gan Grieķijas, gan Eiropas Savienības iedzīvotājs. Ir tikai viens veids, kā to mainīt proti stāties pretī kapitālistu ekonomikai un ļaut cilvēkiem atgūt to labumu, ko viņi rada. Paldies! Tālāk vārds eh, Kefalogianis kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji. Vinstonam Čērčilam bija taisnība, kad viņš teica, Ja jūs negribat problēmas ar kreisajiem un populistiem, tad jums ir jāļauj viņiem kādu brītiņu vadīt valdību. Un mēs redzējām, kā tas notika Grieķijā. Daži mēneši kreisās koalīcijas valdības Grieķijas iedzīvotājiem ir daudz izmaksājuši. Samarasa valdības laikā taupības pasākumu vārdā noteiktie mērķi ietvēra aptuveni vienu miljonu eiro. Šobrīd mērķis ir vismaz 5 miljārdi eiro. Un ir arī vēl turpmāki pasākumi, aptuveni 3 miljārdi eiro apmērā, jo Cipras, Cipras kunga valdība ir izvēlējusies vieglāko ceļu, tā palielina nodokļus, un ja kāds palielina nodokļus, mazinās eh, publiskie ieņēmumi. Un uh, Mēs zinām, ka šī korekcija programma varētu nedarboties, un decembrī mums varētu nākties runāt par jauniem pasākumiem. Eiropa jau ir apliecinājusi savu solidaritāti. Tā jau ir veikusi taupības pasākumus, lai atvieglotu Grieķijas parādus 12. gadā. Mēs esam samazinājuši savas, uh, savus maksājumus, un uh, Cipras kungs nedrīkst izmantot. Uh, parādu atvieglojumu, lai izvairītos no savas atbildības. Mums ir jāļauj sabiedrības produktīvajiem spēkiem radīt labklājību. Tas ir vienīgais veids, kā manā valstī radīt izaugsmi. Paldies! Paldies, un tālāk vērts Galtierī kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, grūti būtu norā, noraidīt to, ka Grieķijas pagājušās vasaras memorands ir ļoti vērienīgs Un tas tiecas panākt līdzsveru starp stabilitāti, izaugsmi, konkurētspēju un sociālo taisnīgumu. Bet tas vienlaikus arī daudz prasa, jo tas ir ļoti piesātnāts gan metožu ziņā, gan arī ļoti plaši savā aptvērumā. Tāpat ir grūti noliegt to, ka šī valdība gūst panākumus un ir apņēmusies veikt reformas un īstenot eh, to, par ko ir panākta vienošanās. Uh, Tāpēc ir pozitīvi vērtējams tas, ka beidzot ir panākta vienošanās par politisko pakotni attiecībā uz fiskāliem un struktūrāliem pasākumiem, kas ir vajadzīgi, lai pabeigtu programmas pirmo pārskatīšanu. Es arī uzskatu par labu rezultātu to, ka ārkārtas mehānisms būs balstīts uz Grieķu priekšlikuma uh, un uh, tas neietvers papildu preventīvas taupības pasākums Grieķijas iedzīvotājiem, kas būtu destabilizējoši gan ekonomiski, gan politiski. Es zinu, ka uh, ir ekonomiskā prognoze par 2015. gadu, kas ir izrādījusies nepareiza, līdz ar to būtu nepieciešama uh, rūpīgāka izpēta un cerams, ka tā arī notiks. Uh, Es tāpēc šī diskusija par papildu parādu atvieglošanu arī notiek un ir mandāts eh, noteikt eh, precīzus pasākumus, pamatojoties uz triju posmu pieeju. Un Šī pieeja neizslēgs arī ilgtermiņu pasākums. Jā, 9. maija patiešām ir bijusi laba diena Eiropai, un es vēlos pateikties komisijai un jo īpaši Moskavisī kungam par viņa izšķirīgo lomu šajā procesā. Mēs esam apņēmušies uh, pabeigt. Uh, pašreizējos pasākumus līdz 24. maijam lai sniegtu Grieķijai skaidru vēstījumu, ka Eiropa var risināt sarežģītu krīzi un spēj darīt visu, kas ir nepieciešams, lai saglabātu savu stabilitāti un nedalāmību. Paldies! Pateicos, un nākamais runātājs Lukas Kungs uz vienu minūti. Dāmas un kungi, ir satriecoši klausīties šīs runas, kas izkropļo faktus un uh, saliek uh, tādus jaukus akcentus. Uh, Jāteic, ka ir pagājuši seši gadi, kopš tika pārkāpti Eiropas līgumi, izveidojot šo lielo drošības tīklu. Grieķija triju gadu garumā ir saņēmusi līdzekļus, un 2013 gadā tam bija jābeidzas, un Grieķijai jau bija jāstāv uz savām kājām, bet trīs gadus vēlāk Grieķija vēl joprojām nav spējīga nostāties uz savām kājām, tiek runāts par 17. 18. gadu. Moskavisī kungs sacīja, ka pat desmit gadu laikā Grieķijai vēl būs jāpalīdz atvieglot parādus. Dāmas un kungi, šī politika ir cietusi neveiksmi, un Ja komisārs apgalvo, ka Grieķijai ies labāk, mēs to dzirdam gadu no gadu, katru gadu. Uh, Komisija pieļauj lielākus procentpunktus savās prognozēs. Pitelis kungs no sociālistiem sacīja, ka SVF ir vainīgs uh, krīzē, bet viņš sagroza faktus. Grieķija uh, Grieķijai joprojām ir jātaupa, pat neraugoties uz to, ka ir pagājuši seši gadi, un jau pirms trim gadiem Grieķijai bija jābūt stabilai. Dāmas un kungi, šī politika ir cietusi neveiksmi, Grieķijai ir jāatsakās no uh, Eirozonas. Paldies! Luke, Lukas kungs, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, Grapīnī kungs, vēl esat gatavs uz to atbildēt? doamnă președintă mulțumesc că a treia oară îmi dați. jā paldies paldies ka devāt man šo iespēju uzdot jautājumu. Varbūt jūs kolēģi neredzēja mani kartīt iepriekš. Lūks kungs, es dzirdēju jūsu nostāju, un tas atgādina uh, EPP kolēģu sacīto, kā jūs izprotat solidaritāti? Grieķija ir pilnvērtīga Eiropas Savienības dalība valsts. Līgumos ir skaidri ierakstīts, kas ir solidaritāte, bet kā jūs konkrēti saprotat solidaritāti, ja runa ir par palīdzēšanu dalību valstī, kura nonāk uz grūtībās? Lukas kungs atbilde. Paldies, Grapinī kundze, par jautājumu. Es piekrītu, ka mums jābūt solidāriem Eiropas Savienībā, solidāri ar tiem, kuri ir nabadzībā, kuriem nepietiek infrastruktūras, e, tiem, kuriem nav tā sociālā infrastruktūra, kas nepieciešama, bet Grapīnī kundze, es nepiekrītu, ka mums jābūt solidāri ar tiem, kas e, nepareizi īsteno ekonomiku. Es uzskatu, ka mums ir, nav jāpalīdz tie, kas e, nonāk dziļos parādos. Uh, Un tiem, kuri apzināti gadiem ilgi neīsteno reformu programmu, par kuri panākt vienošanos, mums ir šie nosacījumi jāuztver nopietni, un ja netiek darīts tas, kas solis, tad no mūsu puses netiek maksāts. Paldies, Artuī kungs, tālāk. Priekšādātā paldies. Sarunas starp Eiropas iestādēm un Grieķiju nu, jau turpinās sešus gadus. Un jāsaka, nu, vienkārši briesmīgi gaina parādās šeit. Finanšu kavalērija, kas nespēja pilnīgi neko paveikt šai karā. Un Grieķija joprojām ir bankrota malā. Un tas lielā mērā par to ir atbildīga gan Grieķija pati ar savu datu falsificēšanu, gan arī visi šie kreditori, kas uzliek šo milzīgo spaidu. Jo 2009. gadā tika konstatēti milzīgi zaudējumi, un jau tad vajadzēja šo parādu novest ilgspējīgā līmenī, liekot varas iestādēm demokratiskā veidā nonākt pie atbilstīgām atbildēm, lai atkal varētu atgūt kreditoru uzticēšanos, kas arī bija vajadzīgs. Tā vietā tika izveidota veidotu diez viņi zina kādi ceļi, ļoti nesaprotami, ne, darboties nespējīgi ceļi un scenāriji, kur rezultātā šis valsts parāds ir dubultojies. Nu, tas ir divreiz lielāks nekā valsts IKP. Nu, līdz ar to šobrīd jāsaka, ka šis pak, stabilitātes un izaugs paks jau sen vairs netiek īstenots. Un jāsaka, tā pārvaldība vispār vairs nerosis, ne, nenorisinās. Uh, šobrīd tagad tiek gūti ar vien jauni un jauni aizņēmumi, lai atmaksātu kaut kādus citus parādus, tas tiešām ir visai iluzori un tas var novest tikai pie ļoti dramatiskām un traģiskām beigām. Mm, es domāju, ka šī politiskā arbitrāža ir jāmet pie malas un jābūt realistiskiem. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Šuntis kungs. Vienu minūti. Jā, paldies, priekšsarētāji. Komisāra kungs. Vakar Eirogrupā pieņemtais lēmums ir kārtējā reize, kad uh, spēcīgie izmanto savu pozīcijas uzspiešanas iespēju mazāk uh, aizsargātajiem. Jūs runājat par uh, parāda atvieglošanu kaut kad nākotnē, neko neprecizējot, bet taupības pasākumi ir jāveic balstoties uz šādu miglēnu solījumu. Mēs esam kreditoriem atdevuši valsts kases atslēgu, un tagad viņi pieņem likumdošanu Grieķijā. Šie kreditori attiecībā uz ekonomikas politiku, kas ir jāizteno. Viņi būs tie, kas eh, lēms par eh, budžeta pārpalikumu, nodokļu likmēm lielajiem uzņēmumiem un nodokļiem, ko maksā parastie iedzīvotāji. Moskavisī kungs ir radīta bezdarba Eiropa, recesijas Eiropa. Mēs esam radījuši parlamentu Grieķijā, kas tikai apzīmogo citu pieņemtus lēmumus. Un jūs varat sagaidīt atbildi no Grieķijas iedzīvotājiem un arī Francijas iedzīvotājiem, kas ir gājuši ielās, lai protestētu pret valdības lēmēm. Kuntis kungs, Zanī kungs, Alsums uzdod zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemat? Jā, lūdzu, Sanī kungs, 30 sekundes. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony, meg önnek. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī jums, deputāta kungs, ka pieņēmāt mani jautājumu. Manuprāt, tiešām ir pienākusi patiesības stunda. Kāds ir jūsuprāt būtu risinājums? Mēs tik daudz dzirdējām par to, kas nav pareizs risinājums, bet kas tad jūsuprāt ir pareizais risinājums? Και εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο Yep. Paldies, kolēģi, par šo jautājumu. Mēs zinājām, kāds ir risinājums, un komisija zina risinājumu, arī Eirogrupa zina risinājumu, visi to zina. Grieķijas parāds tiek izmantots kā svira, lai uzspiestu savu ekonomikas politiku. Mēs sapratām jau toreiz, ka tā, ar Grieķijas parādu ir milzīga problēma, varēja nekavējoties īstenot parāda atvieglojumu pasākums. Tā vietā, lai radītu jaunus mehānismus un turpinātu šo saprašanās memoranda uzspiesto režīmu. Risinājums bija zināms, bet tika izlēmts neizmantot šo pieeju. Un viss tika darīts balstoties uz eh, man kolēģi prezentēto eh, viedokli no Vācijas domnīcas Gadreiz 200 miljārdi eiro ir tikmēr pēdējo gadu laikā piešķirti Grieķijai. Lielākā daļa no šīs naudas nonāca atpakaļ Vācijas bankās. Un šādu izgāšanos komisija un citas iestādes ir pieņēmušas. Paldies! Tālāk Urtasuna kungs, viena minūte. No, no, no puedo evitar sonreír cuando escucho a la... Jā, paldies. Man atliek tikai smaidīt, kad dzirdu EPP pamācības Grieķijai par valsts ekonomiku, tad, kad viņu saimes partija ir sagraušu ekonomiku iepriekš. Mēs esam nonākuši tādā eh, neiespējamā situācijā. Eh, skaidrs, ka ir dīlēm, pašnāvniecības pasākumu prasa starptautiskais valūtas fonds un nepieciešamība veikt reformas, e, kas dzēn vēl dziļākos e, parādos. Kopš 2010. gada mēs jau zinām, ka šī situācija nav ilgāk izturama. Mums ir jāmeklē risinājumi daudz ātrāk. Valstī ir atkal jānonāk pie viena papildus procenta uh, E, izaugsmēji. Un ir vienkārši pašnāvnieciski uzspiesti jauns taupības pasākums šajā valstī. Mums ir nepieciešama savādāk pieeja. Mēs veicam tādu preventīvo staupīgu pasākumu uzspiešanu. Mums tā vietā ir jāstimulē šī ekonomika, nevis jāuzliek jauns sloks. Frunzulikas kungs uz, vēlas uzdot zilo skatīts jautājumu, vai jūs pieņemat? Jā, lūdzu, Frunzulikas kungs, 30 sekundes. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu kolēģis pieminēja situācijas ar Eiropas Savienības starptautisko valūtas fondu. Īstenībā Grieķija ir sasniegusi progresu fiskālā izteiksmē, tā es teiktu. Un jautājums, vai jums neliekas, ka galu galā Eiropas Savienība un starptautisko valūtas fonds varētu atrast eh, politisku un, protams, arī finanšu risinājumu šai situācijai tomēr? Vai jums tā nešķiet? Urtasam kungs, godātais kolēģi, tā būtu ideāla situācija bet tas prasītu racionālu pieeju. Piekrist, ka ir vajadzīga parāda pārstruktūrēšana, ko Eiropieši nevēlas pieņemt, bet tas ir nepieciešams un ir nepieciešams izvairīties no papildus slogu uzlikšana. Ja mēs varam atrast eh, šādu vienošanos, kompromisu, tad tas būtu ideāli. Bet līdz šim Starptautiskais valūtas fonds un arī Eiropas kreditori ir bloķējuši šādu risinājumu iespējamību. Paldies, Zanī, kungs, tālāk vienu minūtu. Jā, paldies. Vakar mēs eh, dziedājām Eiropas dienā Eiropas himnu Oda priekam. Un eh, ir, nepie, tagad mēs runājam par to, ka ir nepieciešama Grieķijai jauna uh, programmas pakete, jo iepriekšējās ir izgāzušās 9,7 miljārdi no 216 miljārdiem, kas Grieķijai E, piešķirti patiesam, patiešām arī palika Grieķijā, pārējais viss atgriezās starptautiskai sabiedrībai. 3,5% ir e, pieaugums e, bijis parādam. Tas ir noziegums, tas ir kā pret Grieķijas tautu, tā ir kā pašnāvība. Milzīgs spiediens, sociālo tiesību sagraušana Pensiju sistēma piedzīvojusi 12 eh, dažādas reformas, it kā ar to vēl nepietiktu. Tagad tiek prasīti papildus samazinājumi, ja netiks izpildīti nospraustie mērķi. Tātad kārtējo reizi eh, tiek notecināts asinis Grieķijas ekonomikai, un valstī nebūs nekādas perspektīvas, kamēr to neizlaidīs no uh, ciešā Eiropas tvēriena. Paldies, Vilinska kungs! Paldies, priekšsarētāji! Cik bieži mēs šeit esam dzirdējuši to, uh, kā tieši pašreizējā palīdzības pakete darbosies Grieķijā, radīs stabilitāti valstī un radīs izaugsmi, un cik bieži visās 28 eh, dalību valstu parlamentos mēs esam dzirdējuši, ka uh, kārtēji miljārdi Grieķijai nebūs zuduši, ka tas noteikti palīdzēs. Šodien mēs skaidri zinām, ka katra palīdzības pakete ir tikai padarījusi situāciju vēl smagāku. Parādu sloks Grieķijā uh, veido 183% no IKP, un jebkurš ekonomists eh, jūs teikt, ka to nevar pārfinansēt, tas nav iespējams. Un, ja mēs paskatāmies uz šo palīdzības politiku, eh, uz tām aizkulisēm, Eiropas pārvaldības un tehnoloģija institūta Špīgela publikācijā Eh, norāda, ka 95% no šiem līdzekļiem nav nonākuši Grieķijas reāla ekonomikā pie Grieķijas iedzīvotājiem, lai iekustinātu Grieķijas eh, ekonomiku. Tātad 95 punkti nonāka, nonāca bankās. Un bankas jau no paša sākuma ar viltīgu ziņu izmantoja bezprocentu līdzekļus no Eiropas centrālās bankas un iepirka uh, um, Grieķijas vērtspapīrus un eh, uzlika milzīgus procentus, lai, lai Grieķijai varētu aizņemties pārmaksājot. Tā kā mēs dodam naudu, eh, bet eh, tas nedod rezultātu. Grieķijai ir jāizraujas no šī noslēgtā loka. Grieķijai ir jādod iespēja atkal noteikt savu nākotni. Paldies, Funtulis kungs, tālāk vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, kā jau tik sacīts, atkal skatāmies vienu un to pašu filmu. Un uz manas tā liela iespaidu tas cik vienaldzīgi cilvēki šeit izturas pret Grieķijas eh, cilvēku likteņiem. Mēs akli sekojam eh, Vācijas uzspiestai politikai, un viņi ir atraduši kārtējo premjeru, kurš ir gatavs nodot pašu solījumus Grieķijas iedzīvotājiem un sekot šai politikai. Ir piedāvājuši kreditoriem un tās augtajiem sabiedrotajiem partneriem Eiropas Savienībā pašas Grieķijas iedzīvotājs. Ir sagrauta visa sociālā, eh, sociāla tiesība sistēma, veselības nodrošinājuma sistēma un viss pārējais. Tas, kas notika, ir tas, ka lielās bankas Eiropā spēja norakstīt savus zaudējumus Eiropas valdībām, kuras tālāk to uzspiedu sabiedrībai. Mēs redzam, ka 95% no aizdevumiem Grieķijai pēc tam nonāca Vācijas bankā. Uh, tas uh, viss tika publicēts Handelsblāt uh, laikrakstā. Mēs redzam, ka parāda attiecība pret IKP dubulta, dubultojusies, un mēs tagad klausāmies Eiropas komisiju, kā viņa apraksta situāciju, par kā cerīgi esam nākamā Grosteckunga. Paldies, priekšādātāji. Jūs sakāt, esam uz pareizā ceļa. Esam jau ilgi domājuši par to, ka jau sen šīm reformām ir biešs, biešām jāpieņemtām. Eh, esam sen mēģinājuši pārliecināt Ciprus, ka jāvirzās uz priekšu. Un eh, samāras valdība tāpat centās nolikt atkal Grieķijas izaugsmas ceļu. Un tagad, protams, mēs priecājamies par tiem atsevišķiem konkrētajiem punktiem, kur Grieķija gūs panākumus. Uh, Un, e, nu, jāsaka, pirmie, kas šo progresu radījuši, protams, ir Grieķijas iedzīvotāji paši, viņiem jābūt ir ārkārtīgi drosmīgām. Viņiem ir jāpiekrīt visiem šiem centieniem, reformām, tāpat laikā viņi neredz tiešu labumu savā dzīvē. Jāsaka, pro, šis e, projekts, protams, ir ārkārtīgi grūts. Viņi ir pirmie, kas ir frontes līnijās kas e, izjūt arī šo op sistemātisko opozīciju, kas vēlas pretoties visu veidu reformām, ir tik ārkārtīgi liela nevienlīdzība Grieķijas sabiedrībā. Viens otrs dzīvo villās, citi pilnīgā nabadzībā. Uh, Un, nu, protams, ka tāpat laikā arī Eirogrupa nav devusi tādu pilnīgu brīvību rīkoties Grieķijas valdībai šai ziņā. Ir zināma elastība paredzēta, bet tāpat laikā ir noteikumi, kas sasaistīti ar šīm reformām. Es tiešām priecājos, ka Eirogrupa ir spējusi apspriest šo jautājumu. Un uh, atcerēsimies, ka Grieķijas pie, parāds joprojām ir milzīgi lielā ap, apmērā. Un arī Eiropas sabiedrībai ir jāsaprot, ka tie ir pavisam nopietni centieni arī no Grieķijas puses, kas tiek izdarīti šobrīd. Un jāsaka, bez nedrīkstam aizmirst par Eiropas solidaritāti, jo bez tās, lai arī citi izsaka kritiku, Grieķija šobrīd būtu vēl lielākā krīzē. Paldies. Paldies. Grostēts kundze, epidēvs kungs jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūs atbildēsiet? Jā, lūdzu, jautājums. Paldies, uh, kolēģe. Jūs runājos uh, atsaucoties uz progresu, uh, kas panākts Grieķijā samaras valdības laikā. Vai jūs zināt, ka viņš ir to cilvēku starpā, kas ir atbildīgi par šīs valsts skumjo ekonomisko situāciju? Viņš eh, ir no lielās eh, politiskās ģimenes, kas eh, gadiem ilgi pārkāpa demokrātiskas tradīcijas, nosūtīja arī mūsu partijas vadītāju uz cietumu. Un, vai tas ir tas samaras kungs, ko jūs atbalstījāt? Atbilde. Uh, Nu, vienīgais, eh, ko es teicu par eh, Samaras kungu, ir tas, ka viņa valdības laikā uh, bija vērojama ekonomiska attīstība Grieķijā. Un es uh, to teicu, un tas, manuprāt, ir labi, jo Francijā šāda attīstība nebija ievērojama. Nu, bija reformas, uh, uzņ uzņēmēju eh, darbības vidē. Un eh, ļoti žēl, ka šis impulss tika zaudēts. Tas bija vienīgais, ko es teicu par Samaras kungu. Paldies, Pulman kungs, nākamais pusotra minūte. Dārgie kolēģi, es domāju, runājot par Eirogrupu, kas ļoti lēni, ļoti lēni uh, atgriežas saprāts. Uh, veselais saprāts finanšu ministru sarunās. Un uh, komisāra Moskovičies vēlos pateikties jums personīgi un jūsu um, kolēģiem, jūsu kabinetam. Mm, par jūsu pienesumu. 24. maijā mums gan vajadzīgi konkrēti rezultāti. Bezdarba līmenis, mm, debes augsts, investīciju praktiski nav. Um, finanšu pasaule atkal sabruka, uh, kā tas tiek novērots 90. Uh, gadā. Mums Grieķijā nepieciešama izaugsme un uh, nodarbinātība. Uh, Dārgie e PP kolēģi, es dzirdēju trīs runātājus no nu, jūsu rindām, kas attēlā, ka viņu valdības Dienvidē Eiropā visu dara pareizi un opozīcija visu dara nepareizi. Nu, tas tā nav. Kad jūs atkal nāksiet te nākamreiz, tad lūdzu parādiet man to reformu sarakstu, kuras ir īstenojas samaras Varbūt jums arī vajadzētu smelties šo informāciju. Mm, šī diskusija praktiski sevi būs izsmēlusi. Mums eh, jārunā par cilvēku potenciālu, kā cilvēku potenciālu izmantot, kā mm, ekonomisko izaugsmi eh, var šādi veicināt. Nevajag visu laiku runāt tikai par eh, parādu dzēšanu. Paldies, Starbātīkungs nākamais. Viena minūte priekšsēdētāja. Eh, Pitēlā kungs atcerējās eh, redzētās filmas un ka sajūta tādīt, ka viņš pats eh, redzēt, skatītos filmu, un man arī tāda sajūta, ka skatos filmu un visu laiku redzu vienu un to pašu epizodi, un tik tiešām parlamentā uh, Runājot par šo tēmu, daudz kas atkārtojas. Moskvīčī kungs arī eh, teica, ka Grieķijā eh, tūlīt pat būs vērojama attīstība, izaugsme, konkurence. Man jākonstatē, eh, ka tas tā nav. Tiek konstatēts, ka Grieķijas ekonomika šobrīd nav konkurētspējīga. Kāpēc Vācija bezdarba līmenis ir samazinājis no 10 līdz 5 procentiem? Kāpēc Eirozonas eh, dienvidos eh, bezdarba līmenis ir palielinājies no 10 eh, līdz 15 un vairāk procentiem? Jo hm, eiro situācija vienkārši netiek uh, pareizi risināta. Un uh, mēs uh, uh, dejojam ap šo zelta teli un neko pēc būtības nedaram. Paldies, Torvaldkungs. Paldies. Es vēlos, lai mēs tā plašāk palūkotos. 50. un 60. gados, teiksim, atskatoties vēsturē, Mēs uh, vairāk varbūt domājam par um, ietaupījumiem, par nākotni. Tad septiņ, ap 70 gadiem tas ir mainījies. Un tagad es uzskatu, mums nepieciešama labāka kohēzijas politika un budžets, lai to atbalstītu. Nav vērts runāt šajā palātā, kurš ir vainojams. Nav neviena politiķa šeit palātā, kas vai citur pasaulē, kurš varētu apgalvot, ka visu ir izdarījis pareizi. Katram politiķim ir uh, skeleti skapī, bet um, mums taču lietas ir jālabo, jākoriģē, jārisina konkrētas problēmas uh, tajās Eiropas valstīs, kas piedzīvo uh, īpaši dziļu krīzi. Paldies, Sakorafas kundze, viena minūte. Paldies. Es priecājos, ka daudzi atzīst uh, šo realitāti, ka tiek pastrādāt noziegumi pret grieķu tautu. Pēdējie notikumi rāda, ka Eiropā, Eiropas uh, elita uh, vadība nerūpējas par vienkāršiem ļaudīm. Un uh, Mūsu valstī ir ministra prezidents, kas atbalsta šo politiku un saka, ka radikāls risinājums uh, būtu uh, iluzors. Mm, bet ir vēl cilvēki Eiropā, kas vēlas sociālo taisnīgumu. Un uh, ir cilvēki Grieķijā, kas uh, uh, saka, ka vēlas nevis aizsargāt bankas, bet uh, palīdzēt sev pašiem. Uh, Mm, te varbūt vairāki scenāriji. Vispirms eh, var sabrukt Grieķijas sabiedrība un uzvarēt bankas, bet var uzvarēt arī cilvēku solidaritāte, un bankas var būt tie zaudētāji. Es domāju, eh, galu galā viss būs atkarīgs no tā, ko mēs vēlamies aizsargāt. Žalī kundze. Eh, Handelsblat žurnāls apstiprina, ka vairāk par 80% saņem, pa 95, vairāk par 95% saņemto līdzekļu Grieķijā tika novadīti bankām un kreditoriem. Tagad mēs atkal izskatām Grieķijas parādu situāciju un Tagad mēs runājam par situāciju līdz 2018. gada beigām, par uh, parāda attīstīšanu. Mm, ko var sagaidīt no ekonomikas līdz 2018. gada beigām? Uh, paskatieties uz sociālo un ekonomisko situāciju. Kas notiks uh, sociālajā jomā pēc papildu taupības pasākumiem? Parādu um, haircut, mm, griezums uh, ir nepieciešams. Mm, es redzu, ka uh, parādus šā vai tā būs atdot grūti, mm, visdrīzāk jāpalis tomēr Grieķijas tautai. Un komisāra kungs, uh, ko jūs domājat par šādu scenāriju? Evans Torkas kundze nav šeit un Filipot. Uh, kungs būs nākamais. Uh, Pagājuši trešdien Handelsblatlie uh, Vācijas uh, avīze rakstīja, ka šādas nopietnas palīdzības programmas nenonāk viss palīdzot Grieķijas iedzīvotājiem, bet gan bankām. Tikai 5% no tās naudas, kas tika nosūtīta, tika efektīvi izmantota. Uh, Tātad eh, Grieķijas tautai eh, tas nozīmē arī demokrātijas iztrūkumu un um, negatīvas tendences cits no 2010. gada kopš uh, v, uh, SVF ir sācis šādu palīdzības programmu. Arī komisija ir rīkusies līdzīgi. Jūs nolēmām drīzāk, nolēmāt drīzāk glābt bankas nekā tautu. Un Grieķija aizvien aizņems un aizņems un aizņems. Un jūs nolēmāt uh, sodīt ar tādu ļoti, uh, ļoti striktu darbību uh, Grieķiju, jo Grieķija izvēlās iet pa citu demokrātijas ceļu ievēlot Cipras kungu. Uh, un aptuveni pirms uh, gada sakot nē uh, palīdzības referendumam. Uh, Cipras kungs, uh, viņam pietrūka drosmes jums pretoties un izvēlēties eiro um, beigas uh, savai valstī. Un Eiropas centrālas banka turpina savu šantāžu līdz bezgalībai šodien. Ja visa atbildība uh, gulst uh, uz uh, jūsu pleciem un uh, šis lēmums, kas tika pieņemts, ir uh, tam par pamatu. Uh, Jūs uh, runājat par uh, Eiropas dibinātāju vīziju, un es ceru, ka uh, šīs uh, um, jubilejas nebūs uh, vēl papildus. Uh, uh gada dienas uh, tam, ka neuzklausa uh, suverēnās tautas. Paldies! Nākamais runātais Murašankungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, komisāra kungs. Situācija, kurā pašlaik atrodas Grieķija, ir rezultāts tai rīcībai, ko uh, Uh, izvēlējās uh, šī valdība. Atcerēsimies, kādi bija rezultāti 2014. gadā. Tika paredzēts, ka 2015. gadā būs 2% izaugsme, bet to visu apdraud, apdraudēja pašreizējā valdība. Bankas uh, tika aizslēgtas uz trīs nedēļām. Tas, protams, kaitē ekonomikai. Bet ko tagad darīt? Es uzskatu, uz priekšu vajadzētu uh, iet ar reformām. Grieķijai ir vajadzīgas reformas, tai ir vajadzīga funkcionējoša valsts administrācija, kas nāktu par labu tautai. Grieķijai ir vajadzīgs arī konkurētspējīgs un elastīgs darba tirgus. Tas ļautu cilvēkiem, jo īpaši jauniešiem, atrast darba vietas. Valdībai ir jāpalīdz jauniešiem atvērt savus uzņēmumus, tāpat arī ir jārēģē uz darba tirgus prasībām. Uzņēmumi ir jāprivatizē un labi jāvada. Tas padarītu Grieķiju konkurētspējīgu, tas radītu arī jaunas investīcijas un darba vietas. Tā, šādi pasākumi strādā, mēs tos pieredzējām Portugālē, Īrijā, Kiprā, Spānijā, un tikai šādā veidā šī pakotne varēs Grieķijai palīdzēt. Ja ekonomika nebūs konkurētspējīga, spēcīga un reformēta, tad visi pārējie pasākumi neko nedos. To nedos arī parādu atlaišana. Tas eh, neļaus atgūt investoru uzticēšanos un tiks eh, veidot tikai jauni parādi un budžets netiks sakārtots. Paldies tagad Bereses kundze pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Mēs runājam ļoti dažādos vārdos par Grieķijas situāciju, un man liekas, ka no Eirogrupas tikšanās trīs secinājums var izdarīt. No nu, Grieķijas valdības centieni ir atzinīgi jāvērtē. Atenās svētdien pieņemtais likuma par pensijām un citiem 3 miljardu ekonomiju, eiro ekonomiju garantīnīgi gadu. Un, um, Cipras kunga pieņemtie lēmumi kopš pagājušās vasaras ir ieturēti un viņa ticamība darbā ar institūcijām. Tā vēlreiz pozitīvi jāvērtē un jāiedrošina, nevis jāapšauba. Un um, nākamais punkt, uh, punkts, nu tad skaidra uh, un reāla darbība sāka nestaugļus. Uh, Un eh, Grieķijas eh, tautai no 2012. gada eh, ir izrādīta uzticība un atjaunot pagājušā vasara. Jā, atgūst optimisms, jārīkojas skaidri. Un uh, tie izaicinājumi, kādi ir uh, līdz 24. maijam, lai uh, var strādāt, lai e, ekonomiskā korupcijas problēma tiktu pieņemta. Un ekonomikas attīstība nostājas uz ilgtermiņa attīstības ceļa. Grieķijai tas ir nepieciešams kopā ar Grieķiju, kopā Eirozonā. Tādi ir mani vārti. Paldies, liels paldies. Tagad Mūnokungs vienu minūti. Jūs lieliskais uh, uh, ES dokuments 2015. gadā neko atrisināja Grieķijā. Kā jau uh, Nacionālā fronta uh, paziņoja, Trojka uzspiež uh, risinājumu un padara situācijas attīstību neiespējumu. Jūs negribat piekrist tam, ka uh, visa, Grieķi, uh, visa Eirozona ir uh, agonijā un Grieķija ir tikai piemērs tam. Esmu patriots un pa. Uh, Pārādi un parādu paaugstināšana ir be, neatbildība un tas apdraud Eiropas finanses. Mēs esam saprātīgi galvotāji un jāakceptē moratorijas attiecībā uz grieķu parādiem, lai ļautu jaunu sākumu īstenot. Ir trīs prasības pamatā es, suverenitāte un Nacionālās bankas lemtspēja 260-270 eh, miljārdi eiro eh, no Vācijas atbalstot parādus pēc kara un eh, pārstāt iejaukties Grieķijas lietās no Eiropas puses. Visādi citādi ir demokrātijas šūpulī, humanā krīze un demokrātijas krīze. Paldies! Nākamais runātājs Kertsas kungs, pusotra minūte. Cienītās dāmas, godātie kungi, no Grieķijas saņemam pozitīvas un arī negatīvas ziņas par ekonomikas attīstību. Pozitīvi tas, ka Cipras valdība ir uh, īstenojusi uh, pretestības, respektīvi atturējusies no pretestības politikas attiecībā uz eirozonas palīdzību un iespējams, ka uh, varēs novērst jaunu krīzi. Taču ir arī negatīvas ziņas. Uh, Cipras un Varufakis 2015. gadā negatīvi ietekmēja situāciju, un tad Sīrisas valdība ekonomikas politika bija tāda, ka uzņēmuma privātā ziņā un arī um, mājasaimniecības tā tika apliktas ar nodokļiem, ka tas uh, noveda pie vēl plašākas ekonomiskās uh, pasliktināšanās. SVF uh, novērtējums uh, noveda pie tā, ka Cipras valdības uh, Ministri pieņēma uh, noteiktu mehānismu, un tā pasākuma tiks īstenot līdz 2018. gadam. Līdz ar to tiek nosūtīta ziņa, ka Grieķijas uh, programma un Grieķijas centieti nav tik ļoti nopietni skatām. Līdz ar to viss ir mazāk efektīvs un uh, parādīs mazāk ekonomikas izaugsmu, kas nozīmē, ka ir ļoti lielas izmaksas kreiso uh, populistiskai uh, um, politikai šeit uh, ir, tiek, tiek teikt kritiski vārgi par memorandu un piezīmes par īstenošanu. 1,5 miljardu eiro ir maksājuši, taču ir tikai pieņemti tādi lēmumi, ko pieņēma Cipras valdība, kas būtiski augstākas izmaksas nesīs. Uh, liekas, ka tas viss ir vienkārši nu, pašu vārdi, un es to ceru, ka tā būs um, mācība Eiropas tautiem. Paldies! Paldies tagad Kailī kundze! Dāmas un kungi deputāti, Grieķijas drāma atkārtojas jauna taupības politika, aizvien lielāka taupība, vēl uh, vairāk ierobežojumu, ko izcieš tautas. Atbilstoša kritika un uh, arī valdības uh, eh, pasākumu. Līdz ar to daudz saka, ka valdības politika ir tāds tā kā uh, blanko čeks uh, trojkas uh, darbībai. Tā ir eh, vienkārši, nu, neraudzīšanās nu, patiesībai acīs. Situācija jānoniek, jānonāk pie noslēguma. Eiropas Savienība ar savu politiku ir novedusi pie tā, ka vājākie posmi sabiedrībā tiek skarti vissmagāk. Tas viss tiek pakļauts tikai dažu interesēm un redzēsim, kas notiks līdz 2018. gadam. Daži izmantos uh, šo atbil, uh, uh, attīstību, tādu kā ārvalstu fondi un valdības, Sirijas valdība un ANEL partija izmanto situāciju. Taču mums ir jāskatās, kāda ir situācija, ar ko saskars pilsoņi un pilsonis, ne tikai jāskatās uz skaitļiem. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Tanga kungs, viena minūte. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Volgangs Šoible uh, vakar uh, Eirogrupā ierados un teica, ka Grieķija ir pieņēmusi uh, nepareizs lēmums un tas ir jāizmaina. Nu, tās ir tādas um, liels tā kā mocības. Um, tad, kad Grieķija sasniedz kādu mērķi, atkal tiek izmainīts šis mērķis. Uh, lai uh, tas tikai aizvirzītos un aizvirzītos uh, tālāk, kuram šis mērķis tiek atbīdīts. Uh, 3,5% par tiem vienojās un pēc uh, šiem. Uh, Šiem, šīm prasībām mēs varam paraudzīties uz citām nereālajām prasībām, ko izviras citas valstis. Kristiāna Lagarde teica, ka 3,5% ir nereālistiski. SVF ir to atzinis un jau 2010. gadā tika runāts par šo parādu risinājumu korekcijas programmām. Jāraugās kritiski un nav jātic tikai Šoibus kungam. Es domāju, ka 24. maijā būs skaidrība par to, ka būs parāda atvieglojumi, lai var izpildīt prasības. Paldies! Nākamais runātājs Kercas kungs, viena minūte. Vakardienas Eirogrupas sēde mums parādīja, ka Eiropas institūcijas un Grieķijas valdība sadarbojas kopā. Seši gadi krīzes ir pagājuši daudz, memorandu ir pieņemts un atkal mums ir valdība, kas piedāvā vienkārši atbilstošos skaitļus un saka, ka tas arī tiks īstrons, bet kāda ir situācija? pilsoņi eh, cieši eh, no šiem pasākumiem. Kādēļ tas tā notiek? Tādēļ, ka tiek aizmirsts par izaugsmi un tikai eh, nosprauž mērķus izpaustus skaitļos. Ir nepieciešams reformas, tās ir jāīsteno, taču tas netiek da darīts, jo uh, valsts neseko šādai prasībai. Tiek aizvien uh, skaidrāk, ka uh, iezīmēts, ka nav izējas bez reformām, bet tas ir saistīts ar izmaksām. Atjaunots moderns sabiedriskais sektors ir nepieciešams tāpat arī atbilstošās jomas tādas kā tieslietas un citas. Ir jāatrisina jautājumi ar degvielu, jāsamazina korupcijas apjoms, un par to runā ilgi, bet nekas īsti nav noticis. Paldies. Paldies, nākamais runātais Fernandes kungs. Tagad mikrofons darbojas. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es eh, vēlētos pateikties eh, komisāram Moskovici par eh, paveikto darbu pēdējā gada laikā. Pagājušā pavasarī tika norganizēts referendums pēdējā brīdī. Mēs cerējām panākt risinājumu, bet aicināk, ka šis gads ir gandrīz iztērēts. Tagad esam panākuši vienošanos, kas ir saprātīga. Neskatoties uz to, ka eh, šī parlamenta deputāti, tādi kā Kaili kundze, apšāpa šo vienošanos. Jā, viņi runā par eh, konferenci ar Sirīza valdību un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šī vienošanās ir saprātīga. Reformām ir jābūt mērtiecīgām. Eh, nevajag daudz reformu, bet vajadzīgas tādas reformas, kas ļautu mums pavērt eh, izaugsmas potenciālu, jo īpaši eksporta nozarē. Šādas reformas mums patiešām ir vajadzīgas, jo tās mums ļautu nodrošināt izaugsmi. Kā jau norādīja Tanga kungs, mums ir arī jārisina parādi jautājumi jautājums. Mēs nevaram vairs ilgāk gaidīt. Grieķijas pilsoņi nedrīkst turpināt ciest. Nav arī nekādas jēgas vēl nodrošināt eh, samazinājumus un taupīšanu, ja tas neko nedod. Mavrīdis kungām vien minūte. Moskavīcei kungs. Šodien ļoti daudz, kas ir runāts par pagātni, bet mēs nerunājam par tagadni un par nākotni. Jautājums ir pavisam vienkāršs. Esam vienojušies par ceļu karti. Kaut arī šī ceļu karti nāk par vēlu, tā ved pareizajā virzienā, proti uz izaugsmi. Neskatoties uz pagātnes kļūdām, mēs esam apņēmušies veikt nopietnas reformas, tāpēc jautājums ir vienkāršs, vai mēs palīdzēsim grieķu tautai, kas ir daudz cietusi un kas ir daudz upurējusi šīs ģimenes labā? Vai mēs palīdzēsim grieķu cilvēkiem, kas palīdz tiem, kas eh, tiek vajāti, kamēr citi būvē žogus, lai viņus nelēst iekšā? Bez eh, parādu atvieglošanas, kas parādus parad, par, padarītu ilgspējīgākus, bez izaugsmes ar investīcijām mēs nevarēsim nodrošināt panākumus. Nav iespējams investīcijas tādā ekonomikā, kurai ir pilnīgi nekontrolējami parādi. Attiecībā uz SVF vajadzētu nodrošināt mazāku taupīgumu, vajadzētu nodrošināt profi, profilaktoriskus pasākumus. Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Pirmā izteiksies Pirakī kundze. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, um, vakar Eirogrupā tika pieņems lēmums par 2012. gada parādiem, tika pieņemti arī papildu pasākumi un arī uh, korekcijas. Šīs procedūras vajadzēja jau veikt pirms četriem gadiem. Uh, tikai 2015. gadā mēs redzējām, ka 9 miljardi eiro uh, ir eh, izņemti no grieķu kabatām. Viņiem tagad ir eh, jānes šie parādi. Viņi ir tie, kas nodrošina naudu un aizdevumus. Mēs eh, redzam, ka tas viss noved tikai pie bēgšanas no nodokļu nomaksas. Mēs redzam, ka nav, netiek veidotas arī nekādas jaunas programmas Grieķijā. Uh, ir eh, vajadzīgas tādas valdības, kas ātrāk īstenotu struktūra reformas. Mēs eh, nevaram runāt par Grieķiju tikai un vienīgi kā par problēmu valsti. Galu galā Grieķija nav galvenā spēlētāja Eirozonā. Ir jāievēro eh, solījumi, kas nav pildīti jau gadiem ilgi. Desarneses kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji! Es uzskatu, ka ir absolūti pienācis laiks nodrošināt eh, perspektīvas Grieķijai un jo vairāk Grieķu tautai. Mums eh, vajadzētu rīkoties vienlaicīgi divos virzienos. Jā, protams, ir vajadzīgas eh, pamatīgas reformas administrācijā, tieslietu sistēmā, veselības sektorā, taču gribu piebilst, ja šīs pamatreformas reformas būtu veiktas agrāk, tad eh, Cībras kungam nebūtu tāda problēma pašlaik. Protams, mums vajadzētu arī pārstruktūrēt parādus, vajadzētu tos pārorientēt vajadzētu nodrošināt finanšu palīdzību, ko vajadzētu ieguldīt eh, konstruktīvos atti attīstības projektos. Grieķijai ir jā jāpārveido sava rūpniecība, sava lauksaimniecība, un jo īpaši vajadzētu strādāt pie atjaunīgās enerģijas. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mums eh, nevajadzētu rādīt ar pirkstu uz Grieķiju, nevajadzētu visu laiku teikt, ka viņi nav pietiekami labi un tā tālāk. Vajadzētu rīkoties, vajadzētu iet uz priekšu un skatīties nākotnē. Paldies! Paldies tagad Andra Lakis kungs! Andru Lakis kungs. Καλό σημάδι, ο λευκός καπνός από το Eurogroup. Laba zīmē ir šie baltie dūmi no Eirogrupas, bet eh, tas nenozīmē, ka šie lielākie nodokļi novedīs pie lielākiem ienākumiem. Mēs eh, redzam, ka pašlaik eh, vislielākā problēma Grieķijā ir jaunieši. Uh, Tie jaunieši, kas eh, vēl ir palikuši Grieķijā, viņiem vajadzēs vairāk maksāt un vajadzēs rēķināties arī ar mazākām, mazākiem ieņēmumiem. Mēs, protams, cērām uz eh, labākām dienām, mēs vēlamies arī redzēt jaunu vīziju. Mums vajadzētu paskatīties, kā mēs varēsim īstenot visas šīs vērtības, par kurām mēs vakar runājām. Jautājums ir par to, eh, kas tad ir reālie šķēršļi šīm reformām. Taupības politika, eh, Grieķijas programma, mēs vēlamies redzēt progresu, taču mums ir jānodrošina, lai vairāk uh, tiktu svītroti no palīdzības programmas. Kēlī kungs. Esmu no īrijas un līdz ar to izjūtu empātiju pret grieķu tautu un arī grieķijas valdību. Mm, To, ko viņi piedzīvo, arī mēs esam piedzīvojuši agrāk. Mēs zinām, ka parādi ir par lielu, tos nevarēs samaksāt, nu, bankas cietīs un līdz ar to nebūs ekonomikas, nebūs izaugsmes. Pateicoties valdībēm, pateicoties īru tautas upuriem, pašlaik mums ir visātrāk pieaugošā ekonomika Eiropā. Cerams, ka pēc dažiem gadiem to pašu varēsim teikt par Grieķiju. Protams, mums ir jāatzīst, ka iepriekšējo reizi es izteicos ļoti kritiski par Grieķu premjerministru. Es teicu, ka viņam nevajadzētu ceļot apkārt pa Eiropu sniedzot intervijas, viņam vajadzētu rīkoties. Un ir jāsaka, ka viņš ir mainījies, un lai mainītos cilvēkam ir jābūt patiešām uh, lielam cilvēkam. Un uh, es uzskatu, ka viņi veids šīs izmaiņas, un tieši tāpēc mums ir jābūt pēc iespējas elastīgākiem attiecībā pret Grieķijas valdību, tā lai viņi varētu nodrošināt atveseļošanos un nodrošinot tādu izaugsmi, kādu mēs esam piedzīvojuši īrijā pēdējos gados. Paldies, eh, tagad Kaputo kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Mums Protams, vajadzētu atzīt, ka esam Eiropā pieļāvuši kļūdas attiecībā uz taupības politiku. Mums vajadzētu arī teikt, ka tas, ko mēs pieprasījām no Grieķijas tautas, bija pārmērīgs, un tas arī neļāva mums stimulēt Eiropas, eh, satunies, Grieķijas tautsēmniecību. Mēs iesakām tikai ierobežojušus pasākumus, kompensācijas mehānismus, kas rada tikai jaunus izdevumus un jaunus nodokļus, lai tiktu sasniegti budžeta mērķi. Tieši tāpēc arī ir šis IKP 5% apmērā. Mēs arī neredzam, ka uh, Grieķija varētu palikt suverēna, lai tiktu galā ar saviem parādiem. Atēnas ir veikušas ļoti nozīmīgas reformas nodokļu jomā un arī pensiju sektorā. To noteikti vajadzētu atzīt. Vajadzētu nodrošināt vajadzīgos maksājumus. Kaputo kungs, varbūt jūs varētu lasīt savu tekstu lēnāk. Un, protams, ka mums ir jāmaksā arī procentu maksājumi. Tulki netika jums līdzi, tāpēc es jūs lūdzu izteikties lēnāk. Ruhonenes kundze. Kiitos, arvoisa puhemies. Paldies, priekšādātāji. Divtūkstošdesmitajā gadā mana partija Somijā bija pret uh, palīdzības uh, pakotnī Grieķijai. Īstenībā te bija runa par Franču un Vācu banku palīdzību Grieķijai. Lēmumi ir jāpieņem demokrātiski. 2010. gadā mūsu partija bija minoritātē Somijas parlamentā, un tieši tāpēc mēs nevaram parakstīties šiem, šiem noteikumiem. Noteikumi ir jāveido tā, lai visi tos varētu piemērot. Uzskatu, ka mums vajadzētu pie, atzīt arī savas kļūdas. Dažkārt eh, cilvēkiem nevar ticēt. Grieķijai vajadzētu pildīt savus mājas darbus. Pirms mēs veiksim kādus pasākumus attiecībā uz jaunas palīdzības sniegšanu. Varbūt, ja Grieķija izietu no Eirozonas, tad tā varētu uzlabot situāciju savā valstī un palīdzēt nabadzīgākajiem pilsoņiem. Paldies. Tagad pēdējais runātājs brīvā mikrofona procedūrā - Krisogonus kungs. Eirogrupas sanāksmē tika panākta vienošanās, ka Grieķijas valsts parādu ilgspējīgumam ir vajadzīgi īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumi. Tas viss izklausās labi. Ja vien šie pasākumi tiek īstenoti un ja tas tiek darīts efektīvi. Mums ir jāsaprot, ka nec Grieķija, nec kāda cita valsts, vai nu tā būtu Eiropas Savienības dalība valsts vai ārpus Eiropas, var nodrošināt šo fiskālo pārpalikumu 3% apmērā desmitgadēm ilgi. Grieķijai ir jānodrošina, lai tā neatgrieztos pie primārā deficīta, bet citām Eirozonas valstīm vajadzētu uh, samazināt grieķu parādu slogu un vajadzētu nodrošināt, lai šos parādus varētu refinansēt tirgos. Šī restruktūrēšana ir jāveido tā, lai tā nāktu par labu gan Grieķijai, gan tās kreditoriem. Paldies, tagad uh, došu vārdu komisijai. Moskavīcī kungs, jums vārds. Paldies uh, priekšsēdētājiem, godātie deputāti. Vēlos pateikties visiem, kas runāja šajā noderīgajā, auglīgajā diskusijā. Protams, grūti visiem atbildēt, te izskanēja diezgan pretēji viedokļi. Jākonstatē, protams, mums jāuzņems šī atbildība. Nu, sešus gadus Grieķija nemitīgi piedzīvo krīzes uh, apstākļus, un tas skaidrojams ar to, ka tika pie, pieļautas kļūdas, uh, netika saulēcīgi laboti uh, deficīti, un kolēģija komisijā daudz ir skatījusi mm, šīs problēmas, arī mm, Franciju šie jautājumi dzīvi interesē. Es pats piedalos nu, jau četrus gadus tajās ļoti aktīvi, un um, jā, te jārunā par um, dalīto slogu, dalīto atbildību, un, protams, Grieķijas uh, valdība mēģināja darīt, uh, ko varēja. Nu, tagad uh, jāvienojas par uh, Uh, solidāro pieju šīs krīzes risināšanai un katram jādod savus ieguldējums. Un, um, protams, uh, jā, uh, tā mēs nevaram Grieķijas vietā apgalvot, vai Grieķijai ir vai nav jāpaliek Eirozonā, vai kas Grieķijai būtu jādara. Uh, te jāizsakās vispirms Grieķijas tautai, un es domāju, Eiro grupā tieši tāda gaisotne arī valda. Eiro grupā mums ir pārstāvētas dažādas valstis, un vakar, es domāju, tika pārvarēts ļoti svarīgs uh, etaps uh, mūsu darbos, proti mēs esam vienojušies par solidāro pieju, uh, Un šādu pieju atbalstīja visi ar mērķi veicināt izaugsmi uh, Grieķijā ar uh, investīcijām un uh, palīdzēt Grieķijas tautai, kurā to tiešām ir pelnējusi. Mm, tagad es nerunāju par uh, valdību, par opozīciju, par konkrētām partijām. Uh, mums uh, vienkārši jāpalīdz valstī un uh, jādara viss, lai tiktu īstenotas šīs sarežģītās reformas. Es domāju, ka diskusijas bija interesantas. 24. maijā notiks mūsu nākamā sanāksme. Tajā jūsu pārdomas uh, noteikti mm, atradīs uh, atspoguļojumu. Un, um, es saprotu, ka domstarpības ir diezgan lielas bet šī ir pirmā reize, kad tiek skatīti visi jautājumi kopā. Vispirms struktūrālās reformas, tur mums ir diezgan ambiciozā pakotne, tāda eh, rezerves eh, plāns, tā teikt, eh, lai sevi pasargātu neveiksmes gadījumā, un pirmo reizi kopš 2012. gada novembra. Tagad mums uz galda ir diezgan uzteicama reforma pakotne, un mēs varam skatīt Grieķijas parāda jautājumu. Vakar mēs to arī darījām, un atgādinu par nākamo sanāksmi 24. maijā, kur sagaidāma vienošanās vismaz par pirmo jautājumu bloku tagad vairāk runātāji no dažādām valstīm izteicās eh, par šiem programmam un par eh, Grieķijas izkļūšanu no šīs krīzes. Nu, nu to jau eh, visi vēlamies pēdējo četru gadu laikā. Man šķiet, nu, kādi 60 līdz 80 eiro grupas sanāksmēs mēs par to esam runājuši. Un, un katru reizi mēs būtu gribējuši teikt, nu, visi Grieķijai vairs nekādas palīdzības programmas nav vajadzīgas, šī ir normāla valsts, un kurā ir normāla attīstība. Un, uh, tā tik tiešām ir vēlme, uh, ko, kas ir kopīga mums visiem, un uh, es vēlos vēlreiz jums pateikties par šo diskusiju. Paldies, komisār.